Dargie kolēģi, pirms ķerties pie darba, gribēju jums pateikt ko būtisku. Pagājuši piekdien 30. reizi Tā tad būs 30. gada diena, šo piekdienas atvainos būs 30. gadskārt kopš uh, Spānija un Portugāla iestājas Eiropas Savienībā. Uh, tas bija būtisks solis divām nācijām, kas desmit gadus cieta uh, diktatoru režīmā un uh, tās pievienojās pirms 30 gadiem Eiropas demokrātiskajai saimēji. Protams, ka ne visi solījumi, ne visas vēlmes ir realizējušās pēc šiem 30 gadiem, bet demokrātija nenoliedzam šajās valstīs ir kļuvusi spēcīgāka. Cīņa pret diktatūru, pret regresiju tomēr ir uzvarēta. Un šīs nedēļas laikā, kolēģi, ja runājam par Spāniju un Portugāli, mums ir jāsaprot, ka tie solījumi, ko dod Eiropas Savienība, proti uh, ka labklājībai ir jātiek uh, sadalītai godīgi, ka labklājība uh, ir kas tāds, ko bauda pēc iespējas vairāk cilvēku, nevis tikai daži bagātnieki. Un jāsaka, ka ir uh, daži Eh, kolēģi, kas šeit darbojas ļoti ilgi, un viņi zina, ka šie solījumi ir ļoti svarīgi. Eiropas vienotais tirgus ir mūsu uh, eh, konkurētspējas zinējspēks. Cilvēki Spānijā un Portugālā krīzes laikā ir ļoti daudz cietuši, un tieši tādēļ mums ir jāparūpējas, lai tautsārniecības uzplaukums varētu uh, jauniešiem piedāvāt darba vietas, pēc iespējas lielākam uh, pilsoņu skaitam labklājību, un lai mēs visi ievērotu šos uh, solījumus kopīgi.